Eh, tas nav, nav pirmais eh, Grūzijas prezidenta apmeklējums eh, Eiropas parlamentā. Viņš ir apmeklējis mūs gan Strasbūrā, gan arī Briselē 2004. gadā. Tas bija īsumā pēc tam, kad viņš tika ievēlēts par Grūzijas prezidentu, bet šī diena ir ļoti svarīga. Mēs šodien atzīmējam septīto rožu revolūcijas gada dienu. Mēs zinām visi, kā notikusi šī revolūcija, kādā veidā tā ietekmēja visu Kaukazu reģionu, kā mainīsies situācija. Un attiecīgi jau mēs arī Eiropas Savienībā jau 60 gadus esam gatavi respektēt e, Grūzijas izvēlu attīstīties brīvības garā un attīstīt savu valsti saskaņā ar savām idejām. Mēs arī sveicam mūsu um, Grūzijas prezidentu, kurš ir apmeklējis mūsu parlamentu jau vairāk kārtīgi, un arī gribam atzīmēt, ka viņš uh, mācījies arī mm, Amerikā. Mēs eh, atzīmējam arī to, kā viņš bija iepazinies ar savu mm, sievu, un eh, attiecīgi mēs saprotam, ka šī pilsēta ir ļoti dārga jums, bet eh, pēdējie septiņi gadi Gruzijā mm, ir bijuši sarežģīti, arī teritoriālā integritāte ir cietusi, un tāpēc mēs maijā arī pieņēmām rezolūciju, mēs aicinājām, lai Krievija izved ārā uh, Eh, savu karaspēku no Grūzijas, lai tā ievēro pamieru. Tad pirms četriem gadiem prezidents Sakašvili teica, ka Grūzija ir ne tikai vecākā, bet arī valsts, bet arī tāda valsts, kas eh, ir nolēmusi tuvināties Eiropai un ir gatava atbalstīt Eiropas projektu. Un es ļoti ceru, ka šīs deklarācijas, šis entuziasms nav mazinājies līdz šim brīdim. Un mums eh, Eiropas parlamentā arī ir, ir doma sekot eh, demokratizācijai šai valstī mūsu demokratizācijas latiņa ir augsti pacēta. Mēs uzskatām, ka eh, demokrātijas principi ir jārespektē realizējot pilnīgi visas reformas, strādājot ar elektorātu, veidojot arī konstitucionālo reformu. Demokrātijas idejas ir ļoti svarīgas. Un mm, mēs eh, esam uzdevuši dažādas jautājumas Grūzijas prezidentam mēs saprotam, ka demokrātijas process nav viegls, ir dažādas lietas, bet mēs esam gatavi sadarboties un esam ļoti priecīgi konstatēt, ka Grūzija ātri pārvar ekonomisko krīzi. Arī mēs palīdzam un cīnamies par to pašu. Mēs gribam atbalstīt um, Grūzijas um, ekonomiskās attīstības ceļu. Šeit uh, Eiropā Mēs gribam, lai e, Gruzija būtu stabila, lai tā attīstītos labi. To pašu mēs vēlam arī visam Dienvidu Kaukāzu reģionam. E, Grūzija varētu izrādīties par lielisku modeli, kur tiktu parādīta pārēja uz demokrātijas principiem, brīvais tirgus, kur pilnībā un visā savā komplicētībā tiek aizstāvētas cilvēktiesības. Un Šodien prezidenta kungs, jūs gribat uzrunāt um, Eiropas parlamentu. Mēs esam ļoti priecīgi jūs šeit redzēt. Mēs sveidzam jūs šeit un arī dodam jums vārdu. Lūdzu, priekšsēdētāj kungs. Paldies, priekšsēdētāj kungs godējumie deputāti, dāmas un kungi, esmu ļoti pagodināts ar šo uzaicinājumu. Šis uzaicinājums nozīmē manai valstī ļoti daudz. Un es gribētu pateikties parlamenta priekšsēdētājiem, prezentūrai un arī visām politiskajām grupām par šo lielisko iespēju uzstāties šeit. E, jā, tiešām esmu bijusi jau bijis šeit pirms četriem gadiem, tad šeit ir tāds cikls kā olimpiskās spēles. Es atgriežos ik pa četriem gadiem un es ļoti ceru, ka šis gads būs labāks, labākiem rezultātiem nekā iepriekšējā reizē. Jebkurā gadījumā esmu šeit ļoti pagodināts un es esmu ieradies, lai paustu cerību vēsti un arī izteiktu svinīgu solījumu. Mans solījums attiecās uz to, ka es uzskatu, ka ir nepieciešams nodrošināt, un mēs varam nodrošināt godīgu un ilgstošu mieru. Jau gadu gadsimta laikā mm, Kaukāza kalni ir bijuši tā kā ģeopolitiskā noslēpuma reģions, uh, arī citu paradoksu reģions, ka, piemēram, ka reģionu indivīdi savā garīgajā ziņā bija brīvi, bet mm, pilsoņi ļoti bieži bija apspiesti. Tad kultūras bija ļoti tolerants, bet valdības radīja dažādas mākslīgas sadalījumus. Attiecīgi bija būvētas sienas, ko veido dažādas eh, impērijas, un likās, ka cilvēki cenšas iegūt mieru, tomēr kari bija neizbēgami. Tāpēc es esmu ieradies šeit, lai izbēgtu šos laikus, šos kara laikus, lai sadarbību aizstātu sacensību un lai mūsu sarunas eh, pārspētu un prevalētu pār kara retoriku. Dāmas un kungi, šajās eh, sarežģītajā laikā visā pasaulē mm, Eiropas parlaments ir cerību simbols, kas norāda, ka pat pašos sarežģītākajos, nežēlīgākajos konfliktos eh, to var pārvarēt un jebkurš miers ir, ir politiskā riska vērts. Un pat, ja mēs runājam par sarežģītu desmitajiem gadiem mūsu cilvēks vēsturē, tomēr, ja, ja ir bijuši godprātīgi un drosmīgi līderi, tad šie līderi neizvēlējās kartaku, bet drīzāk uh, fascinējušu politisku eksperimentu, proti Eiropas unifikāciju. Un šis parlaments, eh, kas nav sadalīts pēc tautības principa, un šeit es gribētu e, citēt eh, Viktoru Igo, kurš teica 849. gadā starptautiskā miera kongresa Parīzē sakošas vārds un citēšu franču valodā. Un tā, franču valodā, Igo valodā ir tā pienāks diena, kad jūs visi, visas valstis, un kontinenti, nezaudējot savas atšķirīgās īpašības un lielisko individualitāti, cieši savienosties augstākā savienībā un izveidosies Eiropas Savienība, Eiropas brālība. Pienāks diena, kad nebūs vairs neviena cita kara lauka, kā tikai cīņas eh, eh, lauks tirgos, kas ir atvērti izniecībai un brīvi ideju garam. Pienāks diena, kad lodes un bumbas tiks aizstātas ar balsojumu, vienlīdzīgām balstiesībām visiem, eh, un šo balsojumu vadīs godpilni liels suverēns senāts, kas Eiropā būs tas pats, kas parlaments Anglijā, kas augstākais likumdevējs Vācijā un likumdošanas asamblēja Francijā. Tad Lielākā daļa no Igo līdzgaitnieku toreiz uzskatīja, ka viņš ir tāds sapņotājs. Un viņš šo runu teica pirms simts gadiem, un vēl pēc tam notikuši arī divi kari. Tomēr viņa balsī joprojām ir liela nozīme. Dāmas un kungi, Igo balss ir sadzirdēta arī manā reģionā. Tāpēc ir pienācis laiks veidot šo brālību, un lai šī brālība pārvarētu ložmetēju skaņu. Un ir pienācis laiks, lai Eiropas miers tiktu paplašināts arī uz Kaukāza reģionu. Un tā ir mūsu atbildība, mūsu kā politisko līderu atbildība uzņemties svarīgas iniciatīvas, drosmīgas iniciatīvas, lai šis miera paplašinājums notiktu. Dāmas un kungi, tieši pirms septiņiem gadiem notika rožu revolūcija. Tā norādīja tādu jaunu ceļu uz Eiropas ģimeni, ko, kurai var, varētu sekot mana Grūzija, un 23. novembrī 2003. gadā simtiem tūkstošu pilsoņu no visiem reģioniem, dažādu reliģiju, dažādu sociālu uh, aprindu pārstāvji miermīlīgi izgāja ielās un mm, mierīgi izteica savu procesu, protestu pret uh, korumpēto režīmu. Tā bija tāda mentālā revolūcija, ja citēju mm, presi, un tas notika tikai dažus gadus pēc atbrīvošanās no eh, PSRS eh, režīma. Un šeit mēs gribētu uh, nosaukt vēl divus vārdus - Vaclavs Hāvels un Slobodāns Miloševičs. Tiklīdz tirānija un partijas diktāts bija beidzies, tiklīdz dalījums korupcija un vertikalitāte, birokrātija, autoritārisms, kas bija tā kā pīlāri, tie ļoti ilgi laiku vēl mūsu valstī bija bez izmaiņām. Tad pirms septiņiem gadiem, dāmas un kungi, Grūzija formāli bija neatkarīga valsts, bet eh, joprojām tur dominēja bailes un, un eh, joprojām bija uh, arī padomju mentalitāti, kas ne, nebija uzreiz likvidēta, bet joprojām joprojām eksistēja mūsu prātos un dvēselēs. Tikai mentālā revolūcija varēja transformēt mūsu sabiedrību. Lūk, tādu ideju mēs Gruzīņu esam nesuši visam reģionam. Tā ir galvenā ziņa, kas e, nāk no mūsu revolūcijas. E, šis ziņojums ir pārvērts arī Grūziju par reformu laboratoriju. Eh, tad, kad mēs vadījām rožu revolūciju, mums, eh, mūsu kustībā piedalījās studenta organizācijas, opozīcija partijas, eh, dažādas pilsoniskās sabiedrības grupas. Visas šīs grupas vienoja, vienots sapnis, izbeigt šo mm, postpadomju disfunkcionalitāti, ko kropļot vēl korupcija un arī mm, noziedzības fonds, dāmas un kungi. Padomju savienība tika balstīta uz vienu principu - skaldīt vai dalīt, lai valdītu. Cilvēki cilvēki tika mākslīgi pretstatīti viens otram, jebkurā sabiedrības līmenī tie tika manipulēti, tika radīta naida un baiļu atmosfēru. Tas arī skaidro, kāpēc bijušie komunistu līderi tik viegli pārvēršas par nacionalistiem. Tā tas ir gan Balkānos, gan arī Kaukazā, gan Austrum Eiropā. Uh, kā arī Krievijā. Pirms septiņiem gadiem Grūzija bija sadalīta izolētās kopienās, kas baidījās viena no otras un radās arī ekstrēmisms, kas izmantoja mm, valsts vājās vietas un arī cīnījās pret minoritātēm. Un mūsu pirmais uzdevums bija tātad eh, pārvarēt šīs daudzkultūru atšķirības. Mēs esam attīstījuši savu programmu visās sfērās un vēl mēs arī cenšamies attiecīgi izglītot mūsu tiesu izpildes organizācijas padomu savienība. E, ir arī absolūtās centralizācijas idejas iemiesotāji. Pirms septiņiem gadiem bā, Gruzija joprojām e, bija <clears throat> ar savu programmu, tomēr mēs uzsākām decentralizācijas programmu, lai cīnīties pret iepriekšējo absolūto centralizāciju. Tā rezultātā Mēs esam izveidojuši atsevišķus reģionus, un tie uzrāda arī fantastisks mūsu attīstības sasniegums. Līdz rožu revolūcijai galvenais princips eh, bija, bija tāds, ka valda prezidents. Tātad mēs attīstījām vertikālās varas principus. Attiecīgi mēs tādā mūsu konstitucionālā tiesā, mēs e, arī izveidojām konstitucionālo tiesu Batumi un parlamenta vietu bija Kutaisi pilsētā. Padomu Savienība bija kontrols un korupcijas valsts. Un mūsu e, pirmais uzdevums bija cīnīties, lai radītu godīgs policijas spēks. As well as... Protams, tas pats attiecas uz nodokļu ierēģiem un tā tālāk, lai mēs varētu pilnībā pārskatīt visu mūsu ekonomiku. Un mēs izvietojām arī vienu simbolu blakus visiem e Gruzijas karogiem. Tas bija Eiropas karoks. Tāpēc mēs parādījām, kur mēs vēlamies virzīties nākotnē. Protams, arī mierīgai revolūcijai ir bijuši trūkumi, mēs esam izdarījuši kļūdas. Uh, Bet, ja mēs runājam par Eiropas kosmopolitismu un manu mīļāko filozofu Kantu, kurš ir teicis, ka jūs nevarat būt gatavi brīvi, būt brīvi, līdz jūs esat brīvi. Un skaidrs ir tas, ka neviens jums nevar iemācīt iepriekš, kā uzvesties, kā vadīt brīvībā, jo jūs varat mācīties tikai no savām kļūdām. Jums ir kļūdas un jūs no tām mācaties. Bet mums arī ir bijuši lieli sasniegumi, jo Gruziju Pasaules banka ir pasludinājusi kā vislabāko ekonomikas reformātoru pēdējo piecu gadu laikā. Pašlaik mēs esam 12. vietā pasaulē, kā valsts, kur vislabāk veidot biznesu, un pirmie Eiropas Savienībā un Centrālajā Eiropā. Austrum un Centrālajā Eiropā. Uh, No 2004. līdz 2009. gadam atbilstoši Transparency International mēs esam būtiski uzlabojuši cīņu ar korupciju. Šajā laikā Krievija ļoti daudz eh, vietas eh, zaudēja savā eh, attiecībā savu pozīciju. Bet es vērtēju augstu šos te novērtējumus tikai tāpēc, ka tie ataino tās izmaiņas, kas notiek mūsu valstī. Bet vēl jāsaka, ka Gruzijas pilsoņi vairs nedomā par savu valsti kā pēcpadomju valsti. Viņi redz, viņi vērtē un kritizē šo valsti kā Eiropas demokrātiju. Un šīs izmaiņas ir vairāk kā kaut kas, kas ir saistīts tikai ar līderiem un rožu revolūciju. Ir skaidrs, ka neviens nevar mūs apspiest un nevienam mēs nepiedaram. Un brīnišķīgi ir tas, ka uh, mūsu pasaules daļā institūcijas pastāvīgi ir populārākas kā politiķi. Pašlaik 86% cilvēku uzticās dažādu veidu institūcijām, piemēram, prezidentam, parlamentam un tā tālāk. Un tas ir pilnīgi pretēji, kā bija iepriekš. Un tas tikai norāda, ka valsts virzās pareizajā virzienā. Tātad institūcijas ir uh, populārākas par politiķiem, bet ļoti daudz vēl ir jādara, un mēs esam pilnīgi gatavi virzīties pa reformu ceļu. Dāmas un kungi, mūsu alternatīvais demokrātiskais modelis, protams, netika laipni uzņemts visu, visu vidū. Mums bija būtiska opozīcija starp tiem revizicionālajiem spēkiem, kas uzskatīja, ka PSRS sabrukums ir lielākā 20. gadsimta katastrofa. Viņi uzspieda mums 2006. gadā embargo saistībā ar enerģētikas resursiem, piemēram, no 2005. gada. Viņi deportēja mūsu cilvēkus no mūsu teritorijām un arī 2008. gadā pat iebruka mūsu valstī. Pašlaik, kad es runāju, šie spēki joprojām ir ieņēmuši 20% no mūsu teritorijas, pilnīgi pretēji starptautiskajiem uh, likumam. Un tikai pateicoties manam labam draugam uh, Nikolā Sarkozī 2008. gada 12. augustā tika parakstīts miera līgums, bet joprojām ļoti daudz cilvēku ir iekšēji pārvietotas cilvēki, mums ir ļoti daudz bēgļu, jo ļoti daudzi cilvēki joprojām uzskata, ka šajā gadsimtā ir nepieciešams veikt etnisko klīlīš, tīrīšanu un uzbūvēt jaunu Berlīnes mūri. Mums ir šis nolīgums, mēs izpildam to, ko esam solījuši, neskatoties uz to, ka Krievija to nedara. Pagājušā gada augustā Eiropas monitoringa misija apsveica mūsu piesardzīgo uzvedību un slavēja mūsu konstruktīvā unilaterālisma stratēģiju. Tad, kad no galvaspilsētas 50 km attālumā ir tanki. Daudzi saka, ka nav laika brīvībai, nav laika demokrātijai, ka tādu luksus lietu neviens nevar atļauties un jādara pilnīgi pretējais. Bet mēs izdarījām pilnīgi kaut ko citu. Mēs veidojam demokrātiju šauteņu priekšā. Tieši priekšā dzelzs priekštaram pavisam mazā pie jūras pilsētiņā Anaklijā mēs būvējam jaunu atpūtas vietu ar brīnišķīgiem, brīnišķīgām viesnīcām un pludmalēm. Daži teica, ka varbūt nevajadzētu to darīt līdz brīdim, kad situācija ir nostabilizējusies. Bet mēs domājam tieši pretēji, jo mēs būvējam ēkas tur nevis tāpēc, ka situācija ir stabila, bet tāpēc, ka uh, Tad, kad mēs uzbūvēsim šīs ēkas, situācija stabilizēsies. 2005. gadā mēs uzsākām būvniecību pēc tam, kad 93. un 98. gadā šī vieta tika pilnībā izpostīta. 2008. gadā atkal visas ēkas tika nodedzināts, to izdarīja Krievu iekarotāji. Dažādi veidi viesnīcas, hosteļi un tā tālāk bet pavisam pēc nedaudzām nedēļām mēs atkal uzsākām būvniecību. Slavens Krievijas disidents un lielisks dzēnieks Aleksandrs Galičs, kas bija viens no astoņiem varoņiem, kas 68. gadā protestēja sarkanajā laukumā pret, pret eh, Prāgas ieņemšanu. Viņš teica, ka uh, krieviski, ka Gruzija ir brīnišķīga un lepna valsts, kas atbild ar joku uz, uz uzbrukumiem. Pēdējo reizi, kad es biju Anaklijā, es redzēju, ka tur ir vesela rinda diskotēku, kas bija tikpat pilnas ar cilvēkiem kā jebkurā vietā Eiropā. Uh, jauni cilvēki tur dejoja, tāpat kā Ibīzā vai Santropezā. Bet vienīgā atšķirība bija tāda, ka tad, kad diskotēka beidzās, tad piecus metrus no diskotēkas, kas atradās eh, pludmalē, bija okupācijas spēku kontrola postenis un, un eh, uzbūvētā, uzbūvētais mūris. Un es gribēju jums jautāt, kas ir absurdāks kā jauns Berlīnas mūris pludmalē? Dāmas un kungi, mēs saprotam, ka miers ir mūsu interesēs, un mēs saprotam, ka alternatīva nav. Apdraudot mieru, mēs riskētu ar visu, ko esam sasnieguši un ko gribam sasniegt nākotnē. Tāpēc esmu ieradies šeit, lai paziņotu par jaunu mūsu politiku, runājot par konstruktīvo unilaterālismu. Es gribu nākt klajā ar iniciatīvu, ar, kas ar jūsu palīdzību varbūt ļaus uzsākt nopietnas sarunas, kas arī ļaus samazināt uh, problēmas šajā reģionā. Es esmu konsultējies ar mūsu sabiedrotajiem Eiropā un Amerikā. Mēs, protams, arī saprotam, kādas ir mūsu saistības atbilstoši 12. augusta līgumam. Bet, lai pierādītu, ka mēs gribam panākt mierīgu atrisinājumu konfliktā ar Krievijas federāciju, mēs nākam klajā ar vienpusēju iniciatīvu un paziņojam, ka Gruzija nekad neizmantos militāru spēku, lai cīnītos pret Krievijas okupāciju un lai atjaunotu kontroli pār okupētajām teritorijām. mēs izmantosim tikai mierīgus līdzekļus, mēģinot atjaunot valsts vienotību un okupācijas, okupācijas izbēgšanu. Pat ņemot vērā, ka Krievija būtiski pārkāp cilvēktiesības šajā reģionā, Grūzija izmantos militāru spēku tikai, lai aizsargātu sevi pret uzbrukumiem. Esmu nosūtījis arī šādas vēstules ar šo apņemšanos ANO eh, Eiropas Savienības vadītājiem un citiem, lai pateiktu, ka mēs neizmantosim militāru spēku, lai atjaunotu kontroli pret nelegāli sadalīto valsti. Mēs necīnīsimies ar militāru spēku ne pret okupantiem, ne pret viņu sabiedrotajiem. Un mans šolī, solījums šeit, jūsu priekšā, ir vienpusējs solījums šajā konflikta kontekstā. Mums joprojām ir 500 tūkstoši iekšēji pārvietoto personu un bēgļu, bēgļu, bet mēs gribam paplašināt savu konstruktīvā unilaterālisma politiku. Mēs gribam uzsākt konstruktīvu dialogu ar Krievijas pusi. Protams, ka mēs piedalīsimies Ženēvis sarunās, cerot, ka mūsu solījums ļaus Krievijai atteikties no uh, vēlmes bloķēt lēmumus, bet mums ir jāsāk arī politisks dialogs. Un, lai tas notiktu, starptautiskai sabiedrībai ir skaidri jāparāda Krievijai, ka situācija šodien nav pieņemama un nav ilgspējīga. Ir jāspiež viņus runāt par kompromisu un ir skaidri jāapzinās, kāda ir situācija uz vietas. Tāpēc mēs lūdzam, lai Krievijas spēki Krievijas, eh, lai Krievijas spēki Gruzijas teritorijā tiek uzskatīti kā okupācijas spēki. Daudzas Eiropas eh, valstis un arī ASV to jau tā ir klasificējušas. Ja tā nav militāra okupācija, vai tas ir militārais turisms, kur ir tūkstošiem karavīru, raķešu, citu ieroču. Brutālo kampaņu rezultātā simtiem tūkstošu Gruzijas pilsoņu ir uh, izspiesti no šīm teritorijām, un tas būtu jāklasificē kā nelegāla etniska tīrīšana. Ja mēs to nenosīd, nenosodīsim, kāpēc tad mums eh, nebūtu jāprotestē pret to, ka okupanti neļaus šiem cilvēkiem atgriezties atpakaļ viņu pilsētās un ciemos militāru konfliktu rezultātā vienmēr pirmā zaudētāja ir taisnība, patiesība, un patiesība savukārt arī ir miera pamatā. Kā mēs varam runāt par taisnību, patiesību, ja mēs to nedarīsim, tad kas to darīs? Es esmu ieradies šeit, lai pateiktu, ka mēs un arī viss reģions ir atkarīgs no jums. Mēs esam pieredzējuši pārāk daudz karu pēdējo laiku vēsturē, un mums atkal būtu jāizvieto lielgabali ar sarunu galdu. Mēs esam pieredzējuši savu Varšavu, savas citas iznīcības vietas, bet mums ir jābeidz šis iznīcības kars. Ir pienācis laiks teikt, ka mēs negribētu redzēt, ka atkārtojas Groznijas situācija, kad reģionāla galvaspilsēta ar 400 tūkstošu iedzīvotāju vienkārši ir iznīcināta. Mēs negribam, lai cilvēki atkal tiek deportēti balstoties uz viņu nacionalitāti vai kā citādi apspiesti, kā tas ir noticis mūsu valstī vai arī citās reģionu valstīs. Esmu gatavs strādāt ar Krievijas pusi, lai tas atkal neatkārtotos. Jo kara sekas ir tādas, ka jānosaka miera nosacījumi, jo šos te mūrus neiznīcinās bumbas, bet cilvēku vēlme dzīvot demokrātijā un piemērot starptautiskās tiesības. Un tas ir tas, ko mēs nekad neatmetīsim, mēs vienmēr pieturēsimies pie šī principa. Neskatoties uz būtisko spiedienu un draudiem no Maskavas, neviena bijušā PSRS republika nav uh, atbalstījusi Gruzijas sadalīšanu, un tas radīja lielas dusmas dažos, jo viņi saprata, ka laik, vecie laiki ir beigušies. Šīs bijušās republikas ir kļuvušas par neatkarīgām valstīm, kas pasas nosaka sava likteni, un ir skaidrs, ka mēs neatgriezīsimies pie PSRS. Dāmas un kungi, uh, Mēs esam izdarījuši izvēli, karš ir noticis, mēs nevaram padarīt vēsturi par nebijušu, bet ir skaidrs, ka ir jābeidz imperialistiskā attieksme. Es gribu aicināt Krievijas līderus padomāt par nākotni, jo ir tik liela nozīme šim, lai transformētu mūsu reģionu. Tas, ka uh, valstis uzskatīts par partneriem, nevis vasaļiem. Es pat tiešām gribu, lai Krievija ir mūsu partneris. Es gribu, lai Krievija kļūst par valsti, kas strādā kopā ar citām valstīm, kas uh, ievēro starptautiskās tiesības, kas ievēro cilvēktiesības. Tieši tāpēc es atbalstu Eiropas un Amerikas līderu vēlmi centienus iesaistīt Krieviju konstruktīvās attiecībās jo karš ir radījis spriedzi starp mūsu tautām. Es gribu pateikt Krieviem, ka viņi joprojām ir laipni gaudīti Krievijā kā turisti, kā studenti, kā žurnālisti un tā tālāk, bet ne kā okupācijas spēki. Dāmas un kungi, es gribētu pabeigt šo uzrunu ar citātu no Noja Žardānijas, kas ir pirmais Gruzijas republikas prezidents. Kā jūs zinat, Gruzija bija pirmā Eiropas sociāldemokrātiskā republika, kura tika proklamēta 1918. gadā. Mēs ļoti ar to lepojamies. Jā, piemēram, ar sociālām tiesībām, sieviešu tiesībām tā tālāk. Uh, Dažas dienas pirms sarkanā armija iebruka Gruzijā, Jordānija paskaidroja, kāda ir mūsu izvēle, un viņš teica, ko mēs esam paņēmuši no Eiropas nācijām - tikai 2000 gadu kultūru, demokrātisko sistēmu un citas lietas. Mēs gribētu teikt Krievijai, ka mēs dodamies uz Eiropu un gribam arī, lai Krievija dodas kopā ar mums uz Eiropu. Es kā Gruzijas prezidents izsaku cieņu Eiropas vērtībām un sistēmām. Esmu ieradies šeit, lai pateiktu, ka mēs izmantosim visas iespējas, lai izdarītu to, kas ir saistīts ar mūsu Eiropas nākotni. Paldies! Today, Jūsu vēstījums, priekšsēdētāja kungs, mums bija ļoti svarīgs. Bet šis vēstījums ir svarīgs arī ETSO samita nākotne. Notiks šis samits pēc nedēļas Astenā, Kazahstānā. Tātad 1. 2. septembrī notiks samits, ETSO samits tur. Un ļoti svarīgs šis notikums ir saistībā ar jūsu reģionu, Dienvidkaukāzu, arī Ziemeļkaukāzu. Mēs vienmēr esam zinājuši, eh, ka jūs esat drosmīga tauta. Un tagad mēs varam teikt, ka jūs esat arī piesardzīgi un uzmanīgi, un drosmei un uzmanībai vienmēr ir jāiet roku rokā. Paldies, prezidenta kungs!